Polčakungs, kurš nav zālē, tādēļ tagad ieturam pārtraukumu līdz pulksten trījiem. Paldies visiem, kas līdz šim eh, še, piedalījās šajā